Uh, so, Dāmas un kungi, gandrīz uh, pulkstenis ir 10.30, tad sāksim pavisam drīz. Tad lūkšu jūs visus lūdzu ieņemt vietas. Es domāju, uh, visi ēnu referenti, referenti ir šeit. Varbūt varētu pārbaudīt. Som no sociālas puses Gepards kundze vai Peres kundze būs, vai jūs viņu pārstāvat kā ēnu referenti? Aha, skaidrs. Es tikai gribēju pārbaudīt, jo mēs gribēsim sākt ar Dejonga kungu ziņojumu. Right. Um, well... Labi, labrīt visiem! Esmu priecīgs Aha, sākt šo divu dienu sanāksmi. Esat laipni lūgti mūsu vidū, visi deputāti, un jo īpaši sveicināt tie, kas mūs skatās tiešsaistē, esat laipni lūgti mums piebiedroties, un tā ir sakarā varbūt daži paziņojumi no manas puses. Pirmkārt, jums ir mūsu jaunais eh, jaunums biļetens, eh, Tā kopijas atrodams arī tiešsaistē, ar internetu um, lapā. Jūs varat arī to pasūtīt, un to es ierosinātu, jo tur ir daudz saišu, noderīgu saišu un informāciju tehnoloģiju eh, nodaļas eh, darbinieki arī ir gatavi uzklausīt jūs ierosinājumus un arī paziņošu deputātiem, ka mēs arvien vairāk virzāmies uz eh, parlamentu darbu bez papīra izmantošanas. Vēl vēlos jums paziņot, ka pat laban šis ir 2013. gada vienotā tirgus mēnesis. Tas oficiāli sākās 23. septembrī un ilgs līdz 23. oktobrim. Un, ja jūs uzklikšķināsiet uz Euroidies EU, tad jūs redzēsiet viedokļu apmaiņu par to, kā Eiropā uzlabot vienoto tirgu. Un daudz no mums būs pieejama arī web tērzēšanā, jeb ja web čatā. Un jūs redzēsiet, esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem dzīvē režīmā. Vairāki kolēģi pavadīja šo laiku mm, šādi vakar. Uh, Iespējams, ka tas ir piesaistījis interesants mūsu komitejas darbam. Gribu jums sacīt, ka vēl daži laiki ir pieejami, ja vēlaties kādu stundu pavadīt, lai patērzētu ar iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem tad ierosināt jums to darīt, jo jūs saņemsiet daudz interesantu jautājumu par cilvēkiem, no cilvēkiem, kas grib zināt, kādas ir viņu tiesības vienotē tirgū. Un uh, jums būs interesanti atbildēt uz šiem jautājumiem. Tad lūdzu dariet tā. Tātad visi, kas mūs skatās, tagad liels paldies, ka esat mūsu viesi. Nu, tagad pāriesim pie oficiālās daļas. Esmu ļoti priecīgs sveikt Suzanu Roitovu šeit. Viņa ir milzīgi daudz strādājusi pie jaunā likumdošanas ietvara veselai virknei tehniskiem projektiem. Un vēl ir divi paziņojumi, ar kuriem grib nākt klājā. Pirmkārt, Ir papild pasākumi par uh, spiedienu ierīcēm. Uh, tādi priekšlikumi ir eh, mums iesniegt un pret tiem attieksmēm. Pret tām attieksmē jābūt tādai pašai kā pret uh, citiem pakotnē iekļautajiem instrumentiem. Otrakārt, Tie, kas pastāvīgi seko mūsu darbam, zinās, ka mums bija zināmas grūtības panākt galīgo vienošanos ar padomi. Tāpēc, ka trūka, vi, trūka vienošanās par formulējumu, par to, ka parlamentam ir tiesības īstenojot grozīšanas procedūru. Lietuvas prezidentūra man informēja, ka ir pieejams jauns kompromiss. Domāju, mums tas gandarīja. Es ceru, ka koreperi tiks panākt vienošanās par to šonadēļ. Došu vārdu Roitevis kundze, ja viņai ir kāda papildu informācija, lai mums sniegtu informāciju par jauno likumdošanas ietvaru. Lūdzu, ja jūs tā vēlētos. Vēlties izteikties? Uh, thank you very much, uh, Malcolm. Uh, I, I think that now I have... Liels paldies. Man tagad nekāda jaunuma nav. Sarunas turpinās, jo īpaši Um, mans asistents ir ļoti iesaistījušies sarunās. Viņam tagad ir gastroenterīts šonedēļ, tad viņš ir slims, taču es ceru, ka nākošnedēļ viņš varēs sarunās piedalīties. Man nav jaunu jaunumu, taču esmu vīlusies par to, ka tas pāns, kas nesaist, nav saikne ar visu galveno tēmu šai pakotnē, tas iemesls, kāpēc mēs esam atlikuši labas pakotnes īstenošanu. Tas man tiešām liek vilties. Taču, Malkom, ja manā rīcībā vēl ir laiks, es vēlos jums uzdot jautājumu. Vai varētu šo biļetenu tulkot nacionālais valodās, jo es domāju, ka šī informācija būtu svarīga arī nacionāliem parlamentiem, jo viņi ne, dažkārt nesaprot, ko nozīmē iekšējais tirgus. Paldies! Malkams turpina. Būtu labi, ja mēs to varētu darīt, taču neesmu pārliecināts, ja mūsu rīcībā ir resursi. Nu, katrā ziņā tas ir plašāks jautājums ar komunikāciju nodaļu, varētu tādu kā kopsavilkumu sniegt, tas saistīts arī ar informāciju no citām komiteju Manā skatījumā eh, komunikācija nodaļai būtu iespējams sagatavot tādu kā saīsnāto versiju par visu parlamentu darbu, jo es jums piekrītu, tas mums ļaut labāk vadīt eh, sarunas ne tikai nacionālajiem parlamentiem, bet arī iedzīvotiem. Es saprotu jūs vilšanos par eh, likumdošanas pakotni, Es arī jūtos tāpat, es esmu arī sniedz šo informāciju iesaistīto valstu eh, vēstniekiem un cerēsim, ka mums izdosies panākt vienošanos. Vēl kaut kāda oficiālie paziņojumi no manas puses pirms pāriem pie darba kārtības projekta. Tā tad um, eh, protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika jūlijā. Jūs šo informāciju redzat savā dokumentu mapē, ja nekāda iebilduma nav, tad pieņemsim, ka tas ir apstiprināts. Uh, tad eh, vienīgais, kas vēl nav atrisināts, ir Roitevs kundzes ziņojums. Citādi par trialogu informācija ir skaidra. Tātad pirmais darba kārtības punkts. Pašinstīvas ziņojums, eh, referents ir Kornelis De Jong, rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarei, ieguvums visām iesaistītajām pusēm. Mēs izskatīsim grozījums, kas saņemts šeit, ka ir apmēram 90 grozījumi, tas liecina par lielo interesi, un Kornelis mums eh, pastāstīs par šiem grozījumiem, par kompromisiem. Esmu ļoti priecīga no uh, tirgus ģenerāla direktorāta sveikt uh, komandu un tās vadītāju. Es vēl es vēlētos noro, norādīt, ka rīt pēcpusdienu mēs šajā komitē noturēsim tiešsaistē uh, mūsu pirmo mazumtirzniecības uh, diskusiju. Un tur tiks apspriest arī daudz jautājumu, par ko spriežam šodien. Cerams, ka jūs mums piebiedrosiet tie, kas mūs klausās un skatās šodien. Īpaši sveic cilvēks, kas ir iesaistīts šai ziņā. Tā tad Švāba kungs ēnu referents ir klāt, Koratsa Bild nevarēja būt klāt. Eh, Peris arī nav klāt. Lokigārda kungs ir aizkavējies, diemžēl. Rūlas kundze ir šeit un esam šeit. Tātad eh, debats varēs norisināties un aicinu arī komisiju izteikties. Tātad bez tālākas kavēšanās dodu vārdu mūsu referentam Denis Kornelis Dejaungam, ko viņš domā par grozīmi. Liels paldies priekšstādātāji. Esmu pateicīgs visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Šaubu nav, ka var pieņemt daudzus no šiem grozījumiem, jo tie ir eh, labi papildinājumi, ieguldījumi šai ziņojumā. Es domāju, es varu minēt, ka pirmajā sarunu kārtā mm, nav daudz vietas, ko varētu, mm, tekstā vietas, kur varētu vēl kaut ko piebilst. Tekstam nav, teksta apjoms ir ierobežots. Ir dažas problēmas, kuras viņi min, grib minēt. Protams, es vēl nākšu klājā nākošā nedēļas sākumā ar kompromisu grozījumiem, jo diezgan daudz grozījumu, kas pārklājas. Um, tas attiec uz jomām, kas tiek skatīts no vairākiem viedokļiem. Trīs jautājumus es gribētu skatīt šeit. Viens man ir ļoti svarīgs, proti tie pānti, kas runā par, maz, eh, par maziem mazumtirgotājiem, mazajiem veikaliem. Es jau pirmo reizi, kad runāju par šo ziņojumu, par to teicu. Ir vairāk grozījumi, kuri manā skatījumā eh, dodas pārāk tālu Uh, iestājot, uh, ļoti baidoties no protekcionismu. Es jau pagājušajā sacīju, ka neiestājas par protekcionismu, taču paskatoties uz komisijas politiku saistībā ar valsts atbalstu, mēs esam pieņēmuši lēmumu, uh, de minimis komisijas priekšlikums. Tas nozīmē, ka līdz 2000 eiro apjomā var tikt atbalstīti mazie veikali, un tas ir pilnīgi leģitīmi, tad mums nevajadzētu būt ierobežojošākiem nekā komisija saistībā ar valsts atbalsts, jo pieņemtā praksa ir tāda, ka nav jāziņo par šādu veidu mazapjoma atbalstu. Šāds atbalsts var būt būtisks īpaši mazajiem tirgotājiem, un tam ir jābūt nediskriminējošam, un tas nedrīkst eh, pārkāpt Eiropas Savienības eh, nediskriminēšanas principu. Tātad mums jāpanāk kompromis no vienas puses Eh, ievērojot visus eh, esošos noteikumus par valsts atbalstu, par eh, godīgu konkurenci, taču no otras puses mēs nedrīkstam aizliegt vietējām reģionālām varas iestādēm atbalstīt mazos tirgotājus. Tas ir pirmais jautājums, pie kura mums šeit, man šeit būs vēl jāstrādā. Otrais jautājums par horizontālas dabas jautājumu. Ļoti bieži, kad ir problēma, mēs lūdzam komisiju to risināt. Es uh, minēšu vienu piemēru. Es iestājos par e-tirzniecību, taču es nedomāju, ka komisijas uzdevums ir uh, piespiest uh, katru mazo veikalu izstrādāt e-tirzniecības iespējas. Mēs taču varam runāt arī ar uzņēmēju asociācijām, organizācijām, tās arī var sniegt savu ieguldījumu. Mums nevajadzētu visu centralizēt pārāk lielā mērā. Es redzu, ka ir daudzi grozījumi, kas pieprasa, lai komisija īstenotā, varētu sacīt, maza mēroga aktivitāti dalību valstīs. Manā skatījumā tas nav komisijas uzdevums. Komisija var piedāvāt labākās prakses paraugus, uh, nodrošināt informācijas apmaiņu, savu veidu instrumentu, kas taču mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam prasīt, lai komisija dara pilnīgi visu. Un tad trešais, pēdējais komentārs no manas puses. Tam ir saikne ar pašreizējo situāciju Nīderlandē. Mēs esam redzējuši, ka tur lielveikali ir iesaistījušies cenu karā. Cenu karš uh, ir visnotaļ uh, sīvs, īpaši krīzes laikā. Tā pašā laikā viena no lielveikalu ķēdēm ir uzrakstījusi vēstuli piegādātam ražotē. Jūs paši rodiet informā, eh, iespēju, kā samazināt cenu par 15-10%, jo tagad mēs kā lielveikals esam iesaistījušies cenu kara. Tas ir pilnīgi pret noteikumu arī pret eh, brīvprātīgu institīvu. Jo tie ir eh, nolīgumi, līgumi, kas jau ir pēkšņi tiek pārkāpti, jo lūk, lielveikali ir iesaistījušies cenu karā, un tas nav pareizi. Es domāju, ka tūlīt pat pēc uh, tiesību aktu pieņemšanas ir uh, problēma, kas jārisina ar brīvprātīgo institīvu. Ja šī institīva tiks pieņemta tuvākajā laikā, tad skaidrs, ka šī institīva ir vēl lielāku atbalstu no mūsu puses pelnījusi. Ja šī institīva nestāsies spēkā, un ja mēs redzam, ka institīvas īstenošanas puses pietrūkstas, jau norādīju savā ziņojumā, ka man ir bažas uh, par institīvas īstenošanu, tad drīzāk es gatavs nāklājā ar kompromisu priekšlikumu, kas pieprasīs vairāk tiesību aktu par īstenošanu, jo ir kolēģi, kas pieprasa, lai īstenošana vienā vai citā veidā tiktu regulēta. Esmu arī lasījis uh, grozījumus ar interesantu ideju par Eiropas ombudu. Šos grozījumus sākotnēji Es neiekļauju, jo saistīju savas cerības ar brīvprātīgo institīvu, taču īstenošana tiešām ir kas tāds, kas mums vēl jāskata, ir vērts to pārbaudīt. Un eh, tad, kad kas notiek, tad uh, mēs redzam, ka tas reāli darbojas. Un ja institīva nākošanā nedēļa netiek pieņemta, uh, Eh, ja tā darbojas, tad tā ir viena lieta, un ja nākošais nedēļa izrādīsies, ka ir citādi, tad rīkosimies citādi. Es varētu to nosaukt par krīzi, to, kas notiek Nīderlandē. Es gatavs uzklausīt kolēģi komentārus. Paldies. Okay, well, <clears throat> I think, uh, thank you. Labi, paldies. Paldies par jūsu darbu, un uh, esmu pārliecināts, ka kolēģiem būs kas sakāms par jūsu sagatavoto ziņojumu. Kā jūs zinat, uh, pašiniciatīvas ziņojumi ir ierobežot lapas pušu skaitā, un mēs to varam nedaudz pamainīt eh, ar grozījumiem. Švāba kungs lūdzu pirmais. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātie kolēģi! Ēnu referenti no manas politiskās grupas ir eh, Anna Marija Koratsa Bilds, un viņa vēlētos uzsvērt konstruktīvo sadarbību, kas ir bijusi ar pašiniciatīvas atzinumu sagatavotāju. Un eh, Koratsa Bilds kundze uzskata, ka mm, ziņojums iet pareizajā virzienā. Principiāli noteikti mums izdosies panākt mūsu mērķi, un tomēr Bilds kundze uzskata, ka um, šajā jomā ir būtiski šķēršļi e, pārrobežu tirzniecībā. Galvenokārt runa iet par uzņēmumu dibināšanu citā ne dzīves valstī. Un tāpēc, kur atsebildes kundze vēlētos e, redzēt šajā ziņojumā, varbūt dažādu certifikātu piemērošanu un e, tikt pāri tiem ekonomiskajiem šķēršļiem, kuri vēl dažās dalību valstīs ir. Un to iespējams varētu iekļaut arī šajā ziņojumā. Frū Gephards kundze jau to pieminēja, runiet arī par pakalpojumu direktīvu. Tie ir šķēršļi, kuriem nevajadzētu būt iekšējā tirgū. Vēl bez tam, priekšsēdētāja kungs, mums noteikti vajadzētu uzsvērt arī to, ko kur atsebilds savos grozījumos ir pieminējusi. Neatkarīgi no tā, vai tirzniecība notiek internet vietnēs vai veikalos, abas šīs tirzniecības formas un arī vēl citas ir pakļautas konkurencei, un mēs nedrīkstam konkurenci apkraut ar vēl papildus šķēršļiem. Un treškārt, ētirzniecība. E Tas ir būtisks stūrakmens Eiropas iekšējam tirgum un pilnīgi noteikti būtisks Eiropas tālākai attīstībai. Lielākās problēmas e-tirdzniecībā ir piegādas nepilnības pāri valstu robežām, un to mums noteikti vajadzētu risināt tuvākajā laikā. Mēs eh, vēlamies, lai tik arī vietējas piegādes un lai nebūtu tā, ka ētirzniecība tiek nodrošināta tikai uz lielākajām pilsētām. Frūkurāca bilds uzsver arī to, ka ir nepieciešama izpratne par šiem piedāvātajiem produktiem, izpratne no klientu, no patērētāju puses. Un eh, varbūt, ka vajadzētu izvi, izveidot eh, privātu marķējumu. Un eh, varbūt, ka vajadzētu sagatavot ziņojumu tādā veidā, lai mēs uzsvērtu klientam draudzīgu vidi, vai tas būtu veikalā vai internetu vietnē. Un eh, atšķirība starp dažādiem uzņēmumiem, vai tas ir liels vai mazs uzņēmums, tas arī noteikti ir būtiski. Uh, Koracas kundze ir lielā mērā ieinteresēta rītvakar organizētajā uzklausīšanā. Jūs jau teicāt, priekšsēdētāja kungs, ka rīt pēcpusdienā organizētais apaļā galda diskusija klubs, pēc Koracas bildes kundze ir ļoti, ļoti interesants pasākums. Prieksēdētājs, paldies! Nākamā runātāja nav ieradusies. Lekagārda kungs, aknē Evelīna, lūdzu. Paldies! Manas politiskās grupas vārdām es e, vēlētos pateikties Jonga kungam. Paldies par jūsu sagatavoto ziņojumu un par jūsu izvēlēto skatījumu uz šiem jautājumiem. Ziņojumā parādās vesela virkne bāžu un mana politiskā grupa tam piekrīt simtprocentīgi, un tomēr ir vairākas prioritātes, kuras vēlētos izdiskutēt detalizētāk. Mēs uzskatām, ka grozījumos tas nav pietiekami atspoguļots. Ja Švāba kungs vēlētos paklausīties, vēlētos e, e griezties pie Švāba kunga. Pirmais - pakalpojuma direktīva. To nevajadzētu izmantot lai īstenot tādus pasākums, kurus mēs varētu īstenot ar citiem tiesību aktiem. Pakalpojumu direktīva jau nenozīmē, ka viss tiks liberalizēts. Tajā ir atrunāts noteikumu kopums, kas ir jāīsteno iekšējā tirgu pakalpojumu jomā. Tajā jau tiek pasargātas mazumtirdzniecības pakalpojumu piegādātāju un sniedzēju tiesības. Otrkārt, Raugoties uz ļoti daudziem EPP grupas iesniegtajiem grozījumiem, mana grupa nevarēs lielu daļu to atbalstīt, vismaz ne no laba prāta. Manuprāt, šajos grozījumos atspoguļojas EPP ideja par to, ka jūs nebalstaties uz principu runāt par mazumtirdzniecības nozari un aizsargāt mazumtirdzniecības nozari. Jūs visu uzsvaru liekat uz konkurenci. Un eh, De Jonga kungs to jau ir iekļāvis savā ziņojumā, un mums problēma arī liekas tieši tāda paša rakstura. Jūsu piedāvātā konkurence jau nenodrošina vienādas spēles noteikumus starp lielajiem uzņēmumiem un mazajiem. Piemēram, mazās, mazos ciematos pakalpojumi un preces nevar tikt piedāvāt uz tādiem pašiem konkurences noteikumiem kā lielajās pilsētās. Mēs nevaram uz visu raudzīties tikai caur vienu prizmu. Mums ir jāskatās daudz uzmanīgāk, ko mēs vēlamies panākt ar vienādu spēles noteikumu ierakstīšanu šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka EPP dodas iet pārāk tālu, un tas pats attiecās uz liberāļu grozījumiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, šajā aspektā. Mums ir eh, jāsaprot, kāds bija šā ziņojuma sagatavošanas nolūks - sakārtot mazumtirdzniecības jomu un nevis runāt par konkurenci. Prieksēdētājs, paldies, Rīles kundze lūdzu. Jā, diemžēl Lekagārda kungs nevarēja ierasties jo viņš ir iesniedzis vairākus grozījumus, ar kuriem būtu svītrojami vairāki panti. Un eh, tas pats arī uz frančīzēm. De Jonga kungs ir savā ziņojumā iekļāvis frančīzes un uzskat, ka mums par to vajadzētu niansētāk pārunāt. Hārborkungs piekrīt jūs iekrītajiem, pie, iesniegtajiem grozījumiem, bet eh, Lekagārda kunga piedāvāties svītrojumi Vēlētos parunāt par 19. punktu. Tas, ka e, vietējiem uzņēmumiem ir sniegta vesela virkne iespēju. Un e, tiks e, piemērots izņēmums no pakalpojumu direktīvas, ja pakalpojumu direktīvas nosacījumi nevarēs tikt īstenot dzīvē. Tas varbūt tiešām attiecas uz MVU un daudzas problēmas maz, mazumtirdzniecības nozarē strādājušie jau ir uzsvēruši. Bet eh, lielo pilsētu un blīvi apdzīvotas teritorijas eh, varbūt nebūs tik priecīgas par šo punktu. Bieži vien patērētājiem nepatīk milzīgo super Eh, milzīgo lielveikalu celšana, jo tādējādi tie izspiež no tirgus mazos veikaliņus. Es saprotu, ka tā vēl nav pēdējā viedokļa apmaiņa, bet eh, vēlētos uzteikt De Jonga kunga darbu. Prieksēdētājs. Paldies! Es eh, varbūt pats tad pieskaršos saviem grozījumiem un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka manas idejas par to, kādā veidā saslēgt kopā frančīzes ar patreizējo tiesību aktu saturu, ka tas jums likās patīkams. Iespējams, ka vēl kāds vēlēsies to komentēt, runājot par grozījumiem, bet uh, frančīze ir ļoti būtisks biznesa veids un biznesa modelis. Un uh, Frančīzes ir ļoti labs veids, kā uzņēmumiem uzsākt savu darbību, bet uh, e, uzskatu, ka nav pietiekami atrunāts mazumtirdzniecības nozarē strādājošo Franciju, frančīžu neatkarību. Un tas parādās arī šeit pieminētajos e, cenas pieminējumos un arī interneta tirzniecībā. Pavisam nesen mēs runājām par interneta pārdošanas vietām, piemēram, tādām vietnēm kā eBay un citām. Es ļoti uzmanīgi izvēlējos, kādu veidu grozījumus iesniegt, jo Koratsa Bilds, es zināju, iesniegs veselu virkni grozījumu, varbūt tādu pašu raksturu kā es. Es tikai vēlējos ziņojumam piešķirt varbūt nedaudz citu nokrāsu, bet esmu pārliecināts, ka Denis aktīvi mēģinās sagatavot kompromisus, bet uh, cits aspekts, ko vajadzētu šeit atcerēties, ir eh, joprojām eh, nesakārtot jautājumi valsts atbalstā un konkurences kropļošanā, un tos agrāk vai vēlāk vajadzēs sakārtot. Manuprāt, Tas ir ļoti svarīgi šajos laikos, un, manuprāt, vietējās varas iestādes izvēloties biznesus uzņēmums aplikt ar nodokli, arī vajadzētu ņemt vērā šos aspektus. Ir tādas dalību valsts, kuras mēģina pamudināt vietējos piegādātājus ļoti Eh, pamudinošā veidā, bet eh, es neesmu pārliecināts, ka tas nāk par labu visiem patērētājiem iekšējā tirgū. Mums vajadzētu pamudināt to, lai preces un pakalpojumi, kurus piedāvā mazumtirgotāji, varētu būt pieejami visā Eiropā. Un eh, šobrīd jau ir skaidrs, ka jaunos tirgos parādoties jauniem mazumtirgotājiem, īpaši jaunākajās Eiropas Savienības dalību valstīs, viņi ne tikai profesionālāk piegādā dažādas preces un pakalpojumus, bet viņi arī šajās savos veikalos piedāvā vietējo ražotāju preces. Mēs eh, tiešām varam eh, runāt par līdzsvaru ievērošanu un nodrošināt eh, piegādes ķēžu profesionālismu, uh, kā tas tiek organizēts, kāda ir atbildes ilgtspējīga, pareizs marķējums, labākas IT sistēmas izmantošana. Visi šie aspekti, kas padara mazumtirgošanas nozari efektīvāku un kurus eh, patērētājs un pircējs bieži vien pat neredz, tas viss ir saistīts ar ļoti efektīvu piegādes sistēmu. Mums ir jāpalīdz piegādātājiem kļūt profesionālākiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par mazumtirdzniecības jomu kā par piegādes ķēdes, varbūt galējo posmu. Jo mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par pārtiku, mēs runājam par jebkuru pārstrādes jomu un par jebkuru pārstrādes ķēdi. Tas arī interesanti, un esmu pārliecināts, ka tas um, parādīsies mūsu diskusijās rīt pēcpusdienā paredzētajā mazumtirdzniecības diskusiju apaļajā galdā. Tas būtu īsumā par maniem grozījumiem, un esmu gatavs ar jums sadarboties par kompromisu grozījumiem. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Stailers kundze, jā, es arī redzēju, ka jūs esat iesniegusi grozījums. Paldies, prieksēdētāja kungs, un vēlētos pateikties gan referentam, gan arī iepriekšējiem runātājiem. Arī es vēlētos uzteikt De Jonga kunga sagatavoto ziņojumu, vēlētos tikai pieminēt divus manis iesniegtos grozējumus. 66. Tur ir teikts eh, trešie reģioni un nevis eh, trešās valstis. Iespējams, ka tas eh, kaut kur ir pazudis tulkojumā. Un uh, Eh, arī par negodīgām tirsniecības praksēm ar trešajām valstīm, par 60. grozījumu par neatkarīgu īstenošanu. Referents vēlas uzsvērt brīvprātīgumu principu, bet iespējams, ka mēs varētu striktāk piemērot uh, īstenošanas mehānismu, un ja brīvprātības princips gada laikā nav sniedzis vēlamos rezultātus, tad varbūt mums tas ir jāpārskata. Un tagad 76. Uh, referents jau ir pieminējis, cik svarīgi ir šo ideju ierakstīt šajā ziņojumā. Tā ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva, un man lielā mērā priecē, ka uh, Rīt pēcpusdienu paredzētais mazumtirdzniecības diskusiju seminārs mums ļauj šiem jautājumiem vēl sīkāk pieskarties. Prieksēdētājs var vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Ja ne, tad es dodu vārdu komisijai. Eh, De Jonga kungs jau pieminēja, ka tāds vienpusīgāks skatījums uz piegādes ķēdēm un varbūt, ka to varētu izmantot dažādi, es vēlētos dzirdēt, kāda varētu būt negodīgas tirdzniecības prakses tiesību aktu atspoguļojums. Paldies, saka komisijas pārstāv, man jau nebūtu daudz piebilstams. Redzēsim, kas eh, parādās kompromisa grozījumos, bet eh, pēc būtības man nekā piebilstam nebūtu. Jūs eh, uzsvērāt frančīžu nozīmi. Un šeit vēlētos izteikt komentāru, ka konsultācijas ar mūsu kolēģiem konkurences ģenerāldirektorātā direktorātā Mūsu kolēģi ir pārliecināti, ka situācijā, ja ir problēma, tad nebūs jau milzīgu izņēmumu no pakalpojumu direktīvas, bet gan katrs atsevišķs gadījums ir īpašs. Nedomāju, ka būs kādas problēmas no komisijas puses un arī no dalību valstu attiecīgo institūciju puses par šo bloku izņēmumu piemērošanu. Runājot par negodīgu tirzniecības plaksi, es vairāk arī varbūt pie tā nepieskaršos. Jūs uzdevāt ļoti grūti jautājumu par to, vai brīvprātīguma iniciatīva īstenošana būtu iespējama. Sekas eh, jūsu <clears throat> pieminētajam un tam, kas ir noticis Nīderlandē. Es, eh, protams, nevaru runāt pārvaldes grupas vārdā, kura šo jautājumu izskatīs, vēlētos tikai pieminēt, ka šīs iniciatīvas e, publiskojums notika pirmdien, un e, nākamais solis ir kompāniju brīvprātīga pievienošanās šim paziņojumam. Nezinu, vai to varēs e, formāli e, iesniegt sūdzību pārvaldes grupai, bet e, ja tas tiks darīts, tad esmu pārliecināts, ka pārvaldes grupa to izskatīs. Un tad redzēsim, kādas būs sekas. Bet e, vismaz man ir gandrīz neiespējami paredzēt notikumu tālāku gaitu. Tomēr esam pārliecināti, ka diskusijas, kuras jūs organizējat rīt pēcpusdienā, būs ļoti, ļoti noderīgas, un mani lielā mērā pārsteigtu, ja neviens šo jautājumu neuzdotu rītā un rītā būs pārvaldes grupas pārstāvi, kuri varēs atbildēt uz šiem jautājumiem atvainojot. Well, you'll be, you'll be tomorrow, you? so... Jā, un jūs mums arī rīt pievienojaties eh, šajā debatēs, tā esmu informēts. Es domāju, debatas būs ļoti interesantas un ir arī ļoti svarīgi tas, ka mūsu komiteja ir eh, stājusies kontaktos ar uh, mazumtirzniecības nozāras pārstāvjiem, lai labāk izprastu situāciju. Denis, dodu tev vārdu noslēgumam, jums palicis nedaudz laika. Um. I, I don't have a lot to say anymore, I think, Malcolm. Uh, just to, uh, to acknowledge. Uh, jā, paldies, uh, Malcolm. Uh, Arī Rācas Bildes kundze ir iesniegusi grozījumus par mazumtiesniecību kā tādu, kā nozari, un es domāju, ka tas, tie būs labs papildinājums um, šim uh, atzinumam, šim ziņojumam uzklausīju arī Gebhārdas kundzes teikto, un uh, es arī piekrītu, ka pie šiem jautājumiem mums detalizēti būtu jāpastrādā vēl, bet konstatēju, ka mēs visi vied, virzamies uh, vienā virzienā. Nākam nedēļ nākšu klajā ar kompromisa grozījumiem. Paldies, saka priekšstādātājs, ļoti labi, liels paldies jums. Mēs nedaudz esam aizteigušies priekšā mūsu darba grafikam. Es skatos, vai visas atbildīgās personas ir zālē. Es uh, tomēr izsludināšu tagad aptuveni desmit minūšu pārtraukumu un atsāksim darbu 11.15. Mums arī vēl ir jāsagaida komisijas pārstāvi ierašanās un arī, es domāju, Vailers kundze būs punktuāli eh, precīzi gatava sākt darbu 11.15. Okay. Yeah.

Uh, so, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Tagad uh, zālē ir vairākums ēnu referentu, un arī Vailers kundze strādā vēl pie mutiskā grozījuma, ļaušu viņai nedaudz vēl pastrādāt, un pa to laiku vēlos uh, sirsnīgi sveikt Luisu Filipu Žerāru, uh, kurš strādā pie šīs pakotnes uh, komisijā, viņš sadarbojas ar mūsu komiteju arī aktīvi, un šķiet, ka Vailers kundze nu ir gatava sākt punkta izskatīšanu. Šī ir pēdējā grozījuma apspriešana pirms rītdienas balsojuma. Došu vārdu Vailers kundzei, pēc tam Vande Kamp kungam, pēc tam un uh, Rūlas kundze šķiet nav zālē, bet došu vārdu visiem, kuri vēlēsies piedalīties šajā diskusijā. Vispirms vārds Barbarai Vailerai. Paldies, priekšsēdētāji! un es atvainojos par šo nelielo aizkavēšanos. Jo nu pat saņēmu liberāļu mutisko grozījumu, kas man bija jāuzraksta uz papīra. Nu, galvenais jau ir, ja rezultāts ir labs, tad jau, tad jau viss ir kārtībā. Vismaz no parlamenta puses uh, šis process ir bijis pozitīvs, pat ja ir vēl ne dažas nelielas domstarpības palikušas um, attiecībās ar komisiju. Tomēr parlamentā, manuprāt, runājot par patērētāju pārstāvjiem un, un nozares pārstāvjiem, mēs esam panākuši līdzsvaru šajā priekšlikumā. Mm Nedomāju, ka man vajadzētu atkārtot jau iepriekšējā sanāksmē teikto. Mēs esam turpinājuši virzību pa nosprausto kursu attiecībā uz direktīvas aptvērumu. Mēs uzskatām, ka frekvence un spektrs ir jāizmanto netradicionālākā veidā, un mums ir tas jāatspoguļo arī likumdošanā, cerams, ka arī padomu to ņems vērā un sekos laika garām. Es vēlējos runāt par maksām par, uzņē, par iekārtu uzlādēšanu. Šeit ir mutiskais grozījums, kas atspoguļo kolēģu bažas par standartizētiem e, aprīkojumu lādētājiem. Mēs vēlētos uh, varbūt nu ne tāda, lai viens lādētājs darētu visu veidu aprīkojumam, bet lai būtu ražojumu kategorijām um, standartizēti uzlādētāji, teiksim, mobilajiem telefoniem un līdzīgām uh, ierīcēm. Rūpniecība būtu jāpiespiež ražot uh, savietojamus lādētājus. Un es gribētu tomēr no šā grozījuma svītrot teikumu par to, ka šie lādētāji ir jāpārdod atsevišķi. Man šķiet, ka tas ir acīm redzami un pašsaprotami. Uh, un varētu garī, gadīties, ka ja šā, šis dokuments nokļūst presē, tad mūs uh, sāks apsmiet par šādu priekšlikumu, jo šī, šāds uh, ierīces arī vienmēr uh, pārdot atsevišķi. Esmu, es vēlos norādīt tikai dažus no iesniegtajiem grozījumiem, jo tie rada juridisko neskaidrību un tie nebūtu nepieciešami. Viens no tiem ir 105. grozījums, jo šāda informācija ir liederīga mūsu uzraudzības iestādēm, bet tomēr es to neatbalstītu. 103. grozījumu gan es atbalstītu, jo šeit ir runa. Uh, par uh, ekrānu pārbaudēm un uh, atskaitīšanos un paziņošanu. Bet uh, tomēr, jā, tas ir iespējams, tad tas būtu jādara pat, ja attiecīgajās valstīs nav šādu uh, iekārtu, bet tad tas tomēr būtu jādara. Šeit ir runa par apvienoto karalisti un Igauniju. Tātad, ja šīs valstis to var darīt, tad tām arī būtu tā jādara. Viņa, šīs valstis būtu jāmudina veikt pārbaudas. Tālāk 116. grozījums. Protams, ir daži jautājumi, kas nav tik acīm redzami. Uh, Varbūt Zviedrijā kaut kas tiek darīts automātiski, bet citvietā tas nav. Ja dalība valstis vēlas šādus noteikumus pieņemt, tad uh, ir uh, jāparādz tāda iespēja, un es domāju, ka ir jāuzsver arī patērētāju loma šai procesā. Tāpat uh, daudzos grozījumos ir uh, runa par jautājumiem, kas ir iekļaut Roitovas pakotnē, un šeit mums ir jāsaglabā konsekventa pieeja. Noslēgumā es gribu teikt, lai mums nebūtu jāatkārtojas pēc balsojuma rītdien, bet es gribu teikt, ka mums katreiz būtu jācenšas panākt no dalību valstīm, Švāba kungs, lai tās apstiprina šo tiesību aktu pēc iespējas ātrāk, lai tās ved sarunas ar mums, jo esmu dzirdējusi, ka dažas dalību valstis uh, nedomā, ka mēs pagūsim šo ziņojumu pieņemt vēl šajā pilnvaru termiņā. Tas gan būtu tiešām ļoti žēl. Paldies. Vande Kāmpa kungs nākošais runātājs. Priekšsādātāja kungs vienmēr ir uh, liberāļi uh, runā pra, prasa vārdu. Es vēlējos eh, savukārt pateikties referentam, pa, referentē par tā, viņas veikumu strādājot pie šā ziņojuma. Eh, mēs praktiski eh, esam vienisprātis par grozījumiem, par iesniegto balsošanas sarakstu. Šis ir viens no tiem jautājumiem, kas varbūt nav saistīts ar uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību, bet tas ir ļoti svarīgs, lai harmonizētu šādu veidu aprīkojumu Eiropā. Un šeit ir iespējams veikt arī ievērojamus ietaupījumus. Un šis mutiskais grozījums, kas ir iesniegts, ir um, <clears throat> Bailēs kundzes grozījumā. Mēs to varētu atbalstīt. Man šķiet, šeit viss ir labi sagatavots Un te, te mēs arī redzam sasaukšanos ar Roitovs kundzu ziņojumu. Rīt, diemžēl, es pats nevarēšu piedalīties balsošanā, bet es gribu teikt, ka eh, pilnībā atbalstu Vailers kundi, uzticos viņai arī kā ēnu referents. Eh, priekšsēdētājs, eh, diemžēl es arī rīt nevarēšu piedalīties balsojumā, bet no nu vismaz mani aizvietos uh, priekšsēdētāja vietnieks, bet tas jau nenozīmē, ka man neinteresē Vailers kundzes ziņojums, jo manu viedokli paudīs mani kolēģi. Mandersa kungs, diemžēl, arī nav klāt nākamā runātāja Rūlis kundze. Jā, es arī runāšu pavisam īsi. Es pilnībā atbalstām Vailers kundzes grozījums un rīt es gan piedalīšos balsošanā. Labi, saka priekšsēdētājs. Varbūt es pats arī varētu tagad komentēt savus grozījumus kā ēnu referents. Vispirms vēlējos pateikties Vailērs kundzei, ka viņi ir atbalstījusi lielu skaitu manu grozījumu. Ja pareizi sapratu, tad viņa piekrīt manam ierosinājumam par elektronisko marķējumu kad mēs apspriedām šo jautājumu pagājušais, tas nebija tik skaidrs. Komisija toreiz uzsvēra par to, ka tirgus uzraudzības iestādes nevar pārbaudīt iekārtas, ja tām nav akumulātoru un ja nevar uh, ieslēgt uh, ekrānus un tie, kas ir pirkuši nesen eh, mobilos telefonus, noteikti zinās, ka ekrāni ir uzlīmēta plastmasas plēvīte un ražotāji uz, apgalvo, ka uz šīs plēves ir visi dati arī uzrakstīti. Tāpat jūs varat pārbaudīt, cik moderns ir jūsu mobilais telefons. Ja jūs uh, uz taustiņiem uh, uzspiežat uh, zvaigznīte, tad restīte, 07 restīte, tad ekrāns ieslēgsies un jūs uzreiz varēsiet piekļūt ekrānam. Un šī telefona eh, ražotājs eh, izmanto standarta kodu un tādējādi jūs varat saņemt visu uh, eh, pamatu informāciju un arī uh, lietošanas noteikums. Tēlērs kundze, jūs arī varat pārbaudīt, vai jums ir tikpat moderns telefons kā man. To tagad laikam visi deputāti arī darīs. Tātad zvaigznīte, restīte, 07 eh, restīte. Un tūlīt eh, būtu jānonāk pie reglamentētā ekrāna. Ā, jums laikam tad ir, um, man ir uh, iPhone 5, nezinu kāda jums ir telefona. Bet, uh, nu, tas ir jauns priekšlikums, kas tiešām ir liederīgs, manuprāt. Un es domāju, ka Vailers kundze piekritīs, ka mums arī jāatbalsta šādas prasības, jo uh, ir ar vien vairāk mobilo telefonu ar vienoto integrēto ekrānu jo pretējā gadījumā šī pamata informācija tiek aizmesta kopā ar iepakojumu, un ir labi, ka jūs esat piekritus manam grozījumam. Tālāk, uh, saskaņā ar Vailers kundzes pieju, runājot par radio uztvērējiem, es atsaucu savu 118. grozījumu, kas ir pretrunā ar, simt, ar, ar citu grozījumu ar 208. grozījumu. Tāpat esmu saņēmis Anders Kunga grozījumu par uh, universālajiem lādētājiem. Es domāju, ka mums arī šajā priekšlikumā ir jāpauž uh, atbalsts uh, šai idejai. Tā ir laba politiska izdevība, lai panāktu to, par ko mēs esam cīnījušies jau sen. Par vēl Esmu iesniedz arī detalizētus priekšlikumus, uh, vairums uh, no tiem ir guvuši atbalstu par, um, piemēram, par marķēšanu. Un būtu svarīgi arī panākt, lai mūsu priekšlikums būtu saskaņots ar vispārējo likumdošanas ietvaru, bet pie tā mēs varam strādāt arī vēlāk. Vai kāds kolēģis vēlas runāt par radio iekārtām? Ja nē, tad došu vārdu komisijas pārstāvjiem, lai uzzinātu, vai viņiem arī kaut kādi komentāri priekšsēdētāji. Manuprāt, šos formulējumus mēs varam izdiskutēt arī vēlāk, bet es gribētu runāt par četriem punktiem, kas mums šķiet svarīgi un šeit mums tomēr ir vēl zināmas viedokļa atšķirības. Pirmkārt par aptvērumu. Mūsu prāt, sākotnējā komisijas priekšlikumā nolūks bija pā, eh, koncentrēties uz raidītājiem. Un mēs varētu kā otro uh, variantu iekļaut arī uztvērējus, un tā tas acīm redzot arī būs, bet mums joprojām ir zināma problēma par komunikācijām vai saziņu attiecībā uz šīm ierīcēm, jo mēs uzskat, uzskatām, ka jebkādas iekārtas, kas var raidīt viļņus un var radīt traucējumus frekvenču spektrā, būtu jāiekļauj šajā šajā mm, likumdošanas aktā, bet saskaņā ar jūsu priekšlikumu tā tas, diemžēl, nebūs. Tālāk par reģistru. Tas ir ļoti svarīgs tirgus uzraudzības dienestiem. Mēs jau gadiem esam diskutējuši par to, kā šīs iestādes varētu labāk pildīt savus pienākumus, un šeit ir runa par ārkārtas apstākļiem. Mēs uh, neatbalstam šo argumentu par uh, pārmērīgo slogu ražotājiem saistībā ar reģistrijas veidi, jo ir daudzas valstis, tā skaitā ASV, kur šāds reģistrs ir obligāts uh, jau šobrīd neatkarīgi no tirgus uzraudzības apsvērumiem. Tālāk par elektronisko marķējumu. Mēs uzskatām, ka šie nosacījuma vēl nav izpildīti, lai uh, ieviestu elektronisko marķējumu. Šī iespēja par plasmasas uzlīmēm uz ekrāna dažā marķējuma daļām būtu jābūt pastāvīgi salasāmām uz ierīcēm, piemēram, CE marķējumam. un tālāk par uh, ierīču uzlādēšanu un lādētājiem. Tirgus uzraudzības iestādes dažkārt uh, veic uh, pārbauda attiecībā uz 10 vai 20 izstrādājumiem, un ja katru reizi šis uh, ierīces ir jāizsaiņo un pēc tam jāiedarbina, lai pārbaudīt, vai prasības ir izpildītas, tad eh, šādas darbības praktiski ir grūti izdarāmas šobrīd. Bet, eh, protams, elektroniskais marķējums, kā es norādīju, būtu tas ceļš, pa ko būtu jāiet, bet daudz kas vēl būtu pirms tam jāizdara. Pirms mēs varētu likumdošanā iestrādāt šādu priekšlikumu, vismaz tāda ir mūsu attieksme. Tālāk par uh, universālajiem lādētājiem. Šobrīd mēs īstenojam pētījumu, lai izvērtētu pašreizējās brīvprātīgās vienošanās rezultāts attiecībā uz mobilajiem telefoniem. Un šajā pētījumā ir iekļauts arī citas nelielas elektroniskās ierīces. Uh, saņemot šā pētījuma rezultātus, mēs arī izvērtēsim turpmākās rīcības iespējas. Protams, virzība notiek uz elekt, universālajiem lādētājiem, par to nav šaubas, bet jautājums ir par to, kā to panākt. Vai turpināt īstenot brīvprātīgas vienošanās, vai arī īstenot likumdošanas iniciatīvu Šobrīd, eh, mūsuprāt, vēl nav uh, izveidojušies apstākļi, lai pateiktu, ka viens vai otrs risinājums būtu labāks. Uh, ja mēs ierakstīsim šādu normu direktīvā, tad būsim izvēlējušies likumdošanas pieeju. Un mēs tādēļ uzskatām, ka būtu jāizdara atsauce uz šo jautājumu um, ap apsvērumos un e, būtu jāparēdz e, jautājumu izlēmšana e, atbilstoši apstākļiem un veiktajam pētījumam. Paldies! Liels paldies! Vailers kundze, vai jūs vēlaties vēl ko pakomentēt? Jā, saka Vailers kundze. Es nevēlos nākt klājā ar jaunu komentāru, jo mēs jau zinām, kādas ir komisijas bažas. Es jau esmu personīgi uzrunājis komisijas pārstāvis. Un jau no paša sākuma um, varam sacīt, ka mūsu secinājumi ir atšķirīgi. Jāskatās, kā situācija attīstās ar sarunām padomē. Tas nebūs tikai jautājums par padomas prasību izpildīšanu, bet arī par parlamentu vēlmu izpildīšanu. Mēs pieturēsimies pie tās līnijas, kur esam pieņēmuši balsojumā. 103. un 111. grozījums tikai par tiem vēl būs jāatgriež pie diskusijām ar komisiju. Tikai tas ir jātestē. Komisija saka, mēs esam pret to, tas nav praktiski risinājums, taču es saku, ka ir vērts to sīkāk papētīt. Es domāju, ka ir vērts panākt vienošanās par to jautājumu. Esmu lasījusi preses paziņojumu no tā Jānīkunga puses. Viņš saka, lieliski, ka šis likums stāsies spēkā, taču patiesībā mums nav labas pieredzes ar draudzīgu vienošanos šādos jautājumos. Un es domāju, ka telekomunikācija industrija un elektronisko preču ražotāji bieži saka, nu, panāksim draudzīgu vienošanās, taču paiet pāris gadu un vēl vien nekāda rezultāta taustām nav redzami. Tad šķiet, ka arī komisārs tagad ir par šādu veidu pieeju. Tā tad lēmums ir jāpieņem, es domāju. Mēs zinām, ka sarunas ir sarežģītas, kad ir runa par jaunu tiesību akta izveidošanu. Mums ir eh, jārunā par konkrētajiem gadījumiem, katru klausulu, bet, nu, ceram uz vienošanos. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju ka elektroniskā marķējuma schēmas jau daudzās valstīs pastāv, piemēram, Japānā, Taivānā, Austrālijā, Singapūrā. Un FCC un eh, ASV arī izskat šādu iespēju. Un Eiropa šai ziņā manā skatījumā ir drusku pali, palikusi iepakaļ. Un um, mums ir arī svarīgi šeit pielāgoties, ņemot vērā jaunās ierīces, kuras cilvēki vēlas savā īpašumā. Varētu varbūt piebilst papildu formulējumu, par konkrētajiem marķējumiem uz pašas preces. Piemēram, var izskatīt šo iespēju uh, par šo te plēvīti, kur viss ir rakstīts arī tad, ja pati ierīce nedarbojas. Paldies par šīm diskusijām, balsosim rīt. Ja jau mēs šorīt esam bijuši tik efektīvi, tik, tad varbūt esam nedaudz aiztaigušies pretī darba grafikam. Es redzu, Bastos kundze jau ir šeit. Gribu zin, vienkārši pārbaudīt, vai visi ēnu referenti ir šeit un arī komisijas pārstāvi. Tad sāksim ātrāk šodien. Pancerī kundze, Kroicman kungs nav klāt, Bīlin kungs, zinu, ir ceļa. Vai Kornegi Kīnziš, jā, Kornegi kungs no tirzniecības ģenerāla direktorāta. Labi, tad varbūt pavisam īsa pauze, līdz uh, visi būs šeit, politiskie padomdevēji varētu paaicināt ēnu referentus, un tad uh, pievērsīsimies šim punktam. Engstrom kungs no zaļiem arī ir paredzēts, nezinu, vai viņš nāk. Tātad 5 minūšu pauze un atsāksim darbu nedaudz pirms paredzētā laika.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 Uh, so, I think, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, es domāju, ka visi ēnu referenti ir klāt, un referenti ir klāt, tad uh, sveicu Bāstus kundzi, kas ir atzinuma sagatavotāja. Mēs sniedzam šo ziņojumu juridisko lietu komitejai, uh, šo atzinumu juridisko lietu komiteju. Un Tātad sniedzam savu atzinumu par diviem svarīgiem pārskatīšanas dokumentiem, par kopienas preču eh, zīmi un par eh, dalību valstu likumiem saistībā ar preču zīmēm. Un šie ir svarīgi jautājumi, un esmu pārliecināta, ka Bastas kundze uh, labi sadarbojas ar juridisko lietu komiteju, varbūt tad viņi mums pastāstīs, kā viņai norisinās sadarbība ar šo atbildīgo komiteju. Tātad aicinām jūs pastāstīt par saviem priekšlikumiem. Tad arī Pancērī kungs pārstāvs sasaudemokrāts, Hadzimār Kākis kungs uzstāsies Kroicman kunga vārdā, Engstrom kungs vēl nav klāt, Bilēna kungs zinu ir ceļā, tad ceru, ka viņš drīz ieradīsies. Un sveicu Kjonigu kungu, kurš ir um, tirzniecības ģenerāla direktorāta preču zīmju nodaļas vadītājs. Tātad Bastas kundz vārds jums. Paldies, priekšstādātāji! Labdien visiem! Mm, esmu pagodināta būt par referenti, sagatavošu atzinumu par Eiropas preču zīmēm, kopienas preču zīmēm. Zināms, ka kopienas preču zīmēji ir liela nozīme, ārkārtīgi liela nozīme uzņēmējiem Eiropas Savienībā. Līdz ar to šis likumdošanas pārskatīšanas process ir būtisks, kad mēs mēģinām uzlabot iekšējo tirgu, apkarot uh, viltojums, Komisijas priekšlikumā ir zināmi mērķi pirmkārt uh, veicināt uh, intelekto īpašumu, padarot tirzniec eh, šo kopienas preču zīmi pieejamāku uzņēmumiem, saprotamākus, mazinot sarežģītību, nodrošināt ar juridisko noteiktību. Vēl viens mērķis ir uzlabot uh, sadarbības ar preču zīmu birojiem dalībvalstīs. Un um, īstenot vienoto tirgu labāk, veicinot labākās preses paraugus. Un vēl viena lieta komisijas priekšlikumā ir saistīta ar Lisabonas līguma, ar pielāgošos Lisabonas līgumu, lai šīs decentralizētās aģentūras strādā tā, kā tas ir paredzēts. Nav šaubu par to, ka preču zīme ir liels ieguvums uzņēmējiem un nu, tā arī nodrošina aizsardzību patērētājiem. Iespējams, ka tā ir lieka informācija, taču, tomēr to teikšu, preču zīme, protams, samazina izmaksas piegādātājiem, nodrošina konsistenci, um, patērētiem skaidra informācija, un tā arī veicina inovāciju. Mēs zinām, ka lielais ienaidnieks preču zīmē ir viltošana. Un tā arī neļauj cilvēkiem gūt ienākumu par viņu inovāciju, par viņu izgudrojumu. Protams, tas skaitā arī valsts ienākumiem un liela, daudzos gadījumos apdrauda Eiropas pilsoņu veselību un drošību. Preču zīmes vēsture Eiropā ir ilgstoša, taču arī konsekventa. Eiropas Savienības preču zīme pastāv apmēram 15 gadus, tā ir stabils pamats, un visi mūsu redzētie dati to apstiprina. Iekšējā tirgus saskaņošanas birojas jeb ITSB, piemēram, labāk jums minēšu, ir novērojis, nu, ka pieauga pieprasījumi pēc preču zīmēm. 2011. gadā par tūkstot ir pieaudz, pieaudzis preču zīmju pieprasījums salīdzinājumā 1996. gadu, kad tika izveidot šis birojs. Tātad preču zīmju pieaug, interesi pēc tām pieaug gan Eiropas Savienībā, gan katrā dalībvalstī. Tātad nu, šis Eiropas komisijas priekšlikums ir atzinīgi vērtējams, un mēs vēlamies to pārskatīt. Pamats, kura dēļ preču zīme kopienā Eiropā tika izveidota, ir vēl ar viens spēkā. Tagad tā zīme ir jāstrukturē, jāpadara efektīvāk, lai piekļuve preču zīmē būtu efektīvāk, vienkāršāk. Preču ziņu piesaista investīcijas, nodrošina labāku piekļuvi pakalpojumiem precēm, veicinās investīcijas, veicinās investīcijas un arī jaunu darba vietu izveidi. Komisijas priekšlikuma mērķis ir uzlabot uh, juridisko noteiktību, juridisko ietvaru, aizsargāt intelektuālo aizsardzību nodrošināt aizsardzību arī precēm, kas ir tranzātā, tranzītā. Tas ir ļoti svarīgs aspekts komisijas priekšlikumā. Tas uh, nav panācis konsensu visās iesaistītajās pusēs. Tiek noteikts, kā preču zīmi definē, un te arī runa par tradicionālajiem norādēm, geogrāfiskās izcels norādu un tam līdzīgas. Es, eh, gatavojot šo atzinumu projektu, uzskatu, ka komisijas, atzinu, komisijas priekšlikums ir augstvērtējums. Man ir daži ierosinājumi, lai uzlabotu tekstu, un tagad par tiem pastāstīšu. Pirmais ierosinājums ir tāds, ka mēs, eh, ka mēs ierosinājam stiprināt valsts iestāžu nozīmi, nodrošināt preču ziņu aizsardzību un apkarot viltojumus. par 100 miljārdiem ir pieaudzis viltojumu, viltoto preču skaits. Tas, protams, milzīgi kaitē iekšēn tirgus. Saskaņā ar Eiropas muitas iestāžu info, sniegto informāciju ir pieaudzis viltojums skaits par 70% pēdējo 5 gadu laikā. Tad jūs redzat, eh, tā ir katastrofāla situācija. Mums būtu jās, jāceļ trauksmes, trauksme. trauksme Es ierosinu, lai varētu iesniegt pieprasījumu kopienas preču zīmēji ar Eiropas institūtu starpniecību, bet arī ar nacionālo iestāžu starpniecību, lai šī sistēma būtu elastīgāka. Mēs nevēlamies, lai mūsu pilsoņi Eiropā vadītos no priekšstata, kā lai viņi pieprasītu preču zīmi, Viņiem ir jāsazinās ar varas iestādēm, kas ir tālu no viņiem grūti sasniedzams. Tātad mums jāveicina šis tuvināšanās um, process. Iedzīvotāji ar vienu izviršu argumentu, ka Brisele ir tālu un attālināta iestāde kaut kur ziloņkalu torni. Tālāk ierosina, vai būtu labāk lieliski izskaidrojumi un analīze tām situācijām, kad eh, preču zīme netika piešķirta, kad pieprasījums tika noraidīts. Mums ir jāpiedāvā vismaz eh, vispārīgās iezīmēs, kāpēc preču zīmes pieprasījumi tiek noraidīti. Tā uzņēmēji labāk varēs pielāgoties un saprast apsvērumus. Vēl ir jāizskaidro tā situācija, kad preču zīmes var tik sajaukt savā starpā, lai novērstu iespējamās grūtības un lai nākotnē izvairītos no iespējamās prāvošanās. Daudzi jautājumi jau dalībvalstīs ir izsnāti ar viņu pašu tiesību aktos, un 12 dalībvalstīs ir at, aktualizētāka sistēma. Runājot par aģentūra, aģentūrā jābūt vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, no komisijas un no parlamenta. Aģentūrām ir labi jātaino tas, kas nepieciešams aģentūrā, lai varētu attiecīgi uzraudzīt aģentūras darbu. Vēl viens priekšlikums ir saistīts ar jaunajiem aģentūras un par iekšēju tirgu saskaņošanas biroju uh, uzdevumiem. Tātad lai veicinātu un aizsargātu aiz, eh, aizsargāts geogrāfiskās cilmes nosaukums. Saskaņā ar 148. līguma pantu arī ir paredzēti jauni uh, pienākumi. Un savā priekšlikumā aicinu uzlabot komisijas tekstu Tas saistīts ar to, ka aģentūrai būtu vērtīgi piedāvāt brīvprātīgo padomdevēju pakalpojumu, lai samazinātu izdevumus. Iesaistītiem pusēm vēl viens mans priešlikums ir tāds, ka es piekrītu ideja par maksam, taču komisijai būtu jāvienojas par to, cik augstam šīm maskām jābūt un pēc iespējas jāsamazina tāds maksas, tad, ja ir pārāk uh, liela pārpalikuma situācija, kas atkārtojas tātad pēc situācijas pārskatīšanas, varētu paredzēt jaunu plānu nākotnē, kurā ir iekļauts mazākas maksas, ja līdz šim ir pierādījies, ka tās bijis pārāk lielas vai arī varētu vēl paredzēt, kā aģentūrai piešķirtie līdzekļi varētu atgriezties Eiropas Savienības budžetā. Neaizmirsīsim, ka tieši izmantotāji maksā aģentūrai par tās darbu, un tad šie līdzekļi nenonāk dalībvalsts budžetā. Tātad, tad, ja aģentūras fondā veidojas pārpalikums, tad būtu tas jānovirza jauno aģentūras kompetenšu finansēšanai, ņemot vērā to, ka ir radušās jaunas kompetences no Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tātad, nu, komisijas teiks manā skatījumā ir labs, taču tomēr grib to uzlabot, taču man nav daudz eh, pie uh, eh, vietas, tāpēc uh, iesniedz pats savus grozījumus. Pirmkārt, vēlos stiprināt to, kā preču zīmes tiek aizsargātas e-tirzniecībā un starptautiskajos darījumos. Neaizmirsīsim, ka e-tirzniecība šai komiteja ir, ir ļoti aktuāls temats. Tā ir platforma, kuru mēģinām veicināt, lai patērētāji to izmantotu arvien aktīvāk. Šajā jomā mēs varam paplašināt savu darbību, paturot to prātā, uh, Mūsu interesēs ir ētirzniecību e padarīt patērētājiem pēc iespējas uzticamāku. Tāpat es uzskatu, ka preču zīmes ir jāaizsaiga, jāaizsargā arī ētirzniecības e um, jomā. Es domāju, ka preču zīme būtu jāizmanto, lai apkarot problēmas, kas saistītas ar ētirzniecību. E ētirzniecība bieži vien ir anonīma un tā veicina krāpniecisku darbību. Būtu laba doma stiprināt preču zīmi tradicionālajā tirzniecībā, parastajā tirzniecībā, taču līdzīgi jārīkojas arī attiecībā uz elektronisko tirzniecību. Arī tā tirzniecība ir jāuzrauga, un mēs nedrīkstam to atstāt organizēto grupu rokās. Daudzi cilvēki ir iesaistījušies šai darbā, mēģinot apkarot eh, viltojumus šajā jomā. Nerunājot eh, par individuālām preču zīmēm vai preču platformām, var sacīt, ka ir gadījumi, kad viltojumi notiek pat ar tādām precēm, kuras aizsargā preču zīme un pat drošās elektroniskās platformās. Dažās valstīs tas ir līdz pat 40% no visas tirznie, visa tirzniecības apjoma ar šīm precēm. Tātad mums ir jākontrolē vairāk e-tirzniecību. Vēl viena lieta, ko pieminēju, ir saistīta ar aģentūras eh, valdes sastāvu Tātad, ka arī Eiropas parlamenta pārstāvjiem tur jābūt. Aģentūras, aģentūru uh, izpildirektoru darbs arī ir jāuzrauga. Komisijai ir jābūt pārstāvjiem arī valdē, tāpat arī kā konkrētās dalībvalsts pārstāvjiem. Es domāju, divas trešdaļas vairākums, eh, tām ir jābūt pamatam balsojumā, nevis vienkāršiem vairākumam. Un es domāju, priekšlikumi varētu nākt no komisijas vai no parlamenta, ne tikai no komisijas. Mēs arī uzskatām, ka strīdu risināšanas centrs ir jāizveido, lai process būtu mazāk sarežģīts, vienkāršāks tātad visam procesam. Nobeigumā vēlos sacīt, ka paļaujos uz visiem maniem kolēģiem, ēnu referentiem, ka viņi iesaistīsies šajā procesā, un es domāju, ar viņu atbalstu mēs panāksim labu rezultātu pareizajā laika sprīdī, ņemot vērā noteikto laika grafiku. Priekšstādātā kungs vēros vēl sacīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš 26. septembris 2012 grozījumi tiks izskatīti 14. oktobrī un balsojums šai komitejā norisināsies novembrī. Cerams, ka mums izdosies izmantot šo darbu, lai sniegtu savu ieguldījumu juridisko lietu komitejas darbā. Lielas paldies, es gatavu uzklausīt kolēģis. Paldies! <clears throat> Jūs jau pieminējāt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir ārkārtīgi ātrs, un es ceru, ka ēnu referentiem izdosies kaut ko sagrabināt līdz tam brīdim. 5. novembrī mēs balsosim, tas man tapa zināms šorīt. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Pancērīkungs, lūdzu. Paldies! Pavisam īsi. Es vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis atzinuma kopums. Tas ir ļoti svarīgs reformu kopums, ko komisija ir ierosinājusi. Mēs runājam par struktūras izveidošanu, kas būs ātrāka Eiropas Savienības dažādām preču zīmēm un arī lētāka šī procedūra, ja pareizāk sakot, procedūras reforma uzlabos eh, uzņēmumu dzīvi, un esmu pārliecināts, ka tā veicinās arī inovācijas un radošumu. Protams, ka ik viens eh, vēlas pasargāt savus ražojumus gan no krāpniecības, gan no viltnošanas. Un tas pats attiecās arī uz tādiem ražojumiem, kas eh, varbūt pusfabrikāta stadijā tiek pārvadāti uz Eiropu. Balstas kundze savā atzinumā ir uzsvērusi visus šos punktus, un es piekrītu arī daudziem Balstas kundzes piedāvātajiem grozījumiem. Tātad ir jāpastiprina kontroli tiem ražojumiem vai ražojumu ķēdes posmu pusfabrikātiem, kuri tiek ražoti daž vai salikt kopā dažādās Eiropas Savienības valstīs. Uzskatu, ka birojām vajadzētu rast iespēju uh, izstrādāt eh, geogrāfiski aizsargātas preču zīmes, un tas jau ir regulas priekšlikumā. Uzskatu, ka mums ir nepieciešams eh, rīkoties sekojoši. Runājot par integrāciju un runājot par patērētāju aizsardzību, tad patērētāja aizsardzība mūsu komitejai ir svarīgākā. Trīs momenti. Uzskatu, ka mums vajadzētu atcerēties un iestāties par tradicionālo preču zīmju funkciju, jo tradicionāli uzņēmumiem ir bijušas preču zīmes, tādas ir bijušas tūkstošiem gadu. Vienmēr visiem ir bijis svarīgi zināt, no kurienes konkrētais ražojums vai produkts nāk, un preču zīmju aizsardzību ir nodrošinājusi arī Eiropas kopienu tiesas lēmums. Preču zīmes sniedz, iedzi, sniedz uzņēmumiem iespējas, ja viņiem tas izdodās iegūt ārkārtīgi specifisku tirgus nišu un preču zīme tiek identificēta ar, uzdev, ar uzņēmumu. Mums ir jāpasargā patērētāji no šaubām un nepārliecinātības par to, ko viņi īsti nopērk. Patērētājiem ir jābūt iespējai izvēlēties un arī zināt, no kurienes nāk konkrētais ražojums vai pakalpojums. E, nedrīkstam aizmirst arī komunikācijas nozīmīgumu, bet tirgu ir jābūt caurskatāmībai. Tas bija pirmais, tagad otrais. Es tiešām uzskatu, ka ņemot vērā dažādo dalību vārstu likumdošanu, mums ir jārespektē izteikšanās brīvība. Mums e, ir nepieciešams e, gan e, tiesiskā skaidrība, lai nebūtu iespējams, ka viena uzņēmuma tiesības ir lielākas jeb stiprākas par cita piemēram, ja kāda preču zīme vai divu konkurējošu preču zīmju strīds neļauj trešajiem ienākt tirgu, es nezinu, vai tas ir pareizais risinājums. Mums e, ir jāaizsargā tie subjekti, e, kuri var apšaubīt konkrētās preču zīmes īstenumu. Un visbeidzot, ja E, kāds to pieprasa, ražotājam vai pārdevējam ir jānāk klajā ar izcelsmes certifikātu un tāpat ir arī jābūt ražotāja aizsardzībai, ja kāda preču zīme tiek svītrota no reģistra. Ir arī tādas preču zīmes, kuras maldina patērētāju, maldina vai nu izcelsmes norādē vai arī kvalitātes norādēs. Tie, manuprāt, ir svarīgākie punkti, kurus vajadzētu iekļaut šajā atzinumā un arī regulā, un no sirds ceru, ka referenti tos ņems vērā. Protams, iesniegšu visu manis teikto grozījumu formā, bet pagaidām paldies! Paldies, turpina prieksēdētājs. Kāds ir ar kakas kungs lūdzu? Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, vēlētos izteikt vispārīgas dabas eh, komentāru. Un eh, runāju Kreutzmana kunga vārdā. Mēs atbalstam to, ko ir ierosinājusi referenta, proti mēs eh, atbalstam komisijas ideju. Un eh, mūsu komitejas uzdevums ir stiprināt ražotāju preču zīmju aizsardzību pret viltojumiem un krāpniecību, vai arī to neadekvātu pārdošanu internetā un citās neadekvātās vietē, viet, vietnēs. Viet Un e, piekrīt arī Bastas kundzei tādā ziņā, ka dalību valstu iestādēm ir jābūt iespējai atbalstīt tiesību turētāju dažādos tiešu proces, tiesu procesos, kā arī to, ka preču zīmē ir jābūt e, atšķirīgai no jau iepriekš reģistrā esošām preču zīmēm, jo nevar būt, ka preču zīme kaut kādā ziņā var pārklāties un nebūs juridiskās skaidrības. Komisija ir ļoti labi argumentējusi par relatīvajām izmaiņām šajā reģistrā. Un e, iespējams, nedrīkst, mēs nedrīkstam radīt lielāku juridisko neskaidrību. Un uh, juri ir atbildīgā komiteja, un es ceru, ka arī viņi vairāk piestrādās pie preču zīmju juridiskās aizsardzības. Un eh, šādam paziņojumam ir jābūt uh, Krosman kungs tikko ir ieradies, bet es tomēr turpināšu runāt viņa vārdā. Es eh, ceru, ka jūs, ka es tiešām pasaku visu, ko Kreutzmann kungs ir vēlējies. Mēs atbalstam referents ideju arī geogrāfisko norāžu ziņā. Mums ir jāaizsargā preču zīmes, komisijas ierosinātajā priekšlikumā tas jau ir atrunāts. Un e, tomēr e, iekšējā tirgu e, tās ir varas iestādes, kuras nodrošina tirgus veiksmīgu darbību. Un visa procesa izskatīšanā ir jāiesaist arī Eiropas parlaments. Reģistrācija nedrīkst būt pārāk sarežģīta, un e, referenti jau ir uzsvērus, ka mēs nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par Eiropas Savienības budžetu, bet e, ir jāaizsargā arī materiālās preču zīmes. visas, visi, visas sūdzības par preču zīmju pārkāpumiem e, ir tikušas izskatīts, un tas ir ļoti liels procents, kur netiek pieņemts varbūt vēlamais, re, vēlamais rezultāts. Uh, mēs eh, uzskatām, ka kopīgai preču zīmai, kopienas preču zīme, jebkurā gadījumā būs lētāka nekā katras valsts reģistrējums. Un komisija, runājot par Eiropas preču zīmi, ir izstrādājusi iespēju ņemt vērā konkrētu eh, ražojumu vai pakalpojumu atbilstību EP translator, uh, kas ir tiesas lēmums, un e, tas uh, ir četru mēnešu izteikšanās brīdis. Pretējā gadījumā runies tikai un vienīgi par tām preču zīmēm, kuras ir atrunāts jau iepriekšējā sistēmā. Referents uzskata, ka šādai izmaiņai ir jātiek ierakstītai, e, reģistrējot preču zīmju tiesības. Un visbeidzot par eh, preču zīmu turētāju interesēm. Es eh, piekrītu komisijas, Kroisman kungs piekrīt komisijas iero, iero, ierosinājumam, un tomēr no 4 līdz 12 mēnešiem būtu jāpagarina šis laika termiņš. Protams, eh, mēs iesniegsim grozījumus, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos, kas būs visiem pieņemama. Thank you very much. Did you want to add anything, Mr. Croy? Kreuzman kungs, es vēlētos vēl ko piebir, piebilst. Man bija jābūt eh, citā komitejā, bet eh, es eh, viņam iedevu savu tekstu un viņš to nolasīja. Engstrēm kungs lūdzu. Paldies! Preču zīmju nolūks ir veicināt godīgas tirzniecības atvieglošanu un arī uh, dažādi atvieglot iekšējā tirgus darbību. Un e, to noteikti var nodrošināt ar adekvātu informācijas sniegšanu patērētājiem. Bet e, preču zīmju nolūks ir veicināt godīgu tirzniecību. Diemžēl komisijas priekšlikumā ir divi momenti, kuri dodas pretējā virzienā. Vispirms ir, ir tas, ka ir, e, Eiropas preču zīme attieksies ne tikai uz Eiropas teritoriju, bet arī uz tranzītu precēm. Cīņa pret eh, krāpniecību. Krāpniecība jau šobrīd ir nelegāla, un mēs eh, šo problēmu neatrisināsim pieņemot vēl papildus tiesību aktus. Un tomēr, paplašinot eh, Eiropas preču zīmi, tas uh, varētu radīt zināmas problēmas. Mēs jau esam piedzīvojuši situācijas, kad, piemēram, medikamentu imports no trešajām valstīm ir ticis nepareizi, šie medikamenti eh, nav tikuši iekļa, nav tikuši ielaisti Eiropā, jo preču zīme nav sakārtota. Bet eh, patērētāji Rotterdamā vai citās vietās tādējādi varētu vairāk pārbaudīt, bet eh, ja kaut ko mēs eh, eksportējam un preču zīme nav reģistrēta, tad es nezinu, vai kaut ko pārdodot Eiropas tirgū, kas Eiropā nav reģistrēts, vai tas tiešām ir nelikumīgi. Es domāju, ka tas eh, nākt par skādi legālai tirdzniecībai tirdzniecībā. Un visbeidzot vēl trakāks moments. Mūitas iestādēm ir tiesības konfiscēt eh, tādus produktus, kas ir nopirkti internetā, ražojums internetā. Piemēram, ja es kaut ko nopērku Amerikā, piemēram, telefonu, Apple markas telefonu, bet es to nopērku ārpus Eiropas Savienības. Tad saskaņā ar šo priekšlikumu muitai tas ir jākonfiscē. Ja šis lēmums tiks pieņemts, tad vienkāršajam patērētājam nebūs iespējas uzzināt atšķirības starp uh, to, kas tiek nopirkts ārpus Eiropas Savienības un tas pats produkts nopērkot Eiropas Savienībā. Piemēram, amazon.com, kur ir sēdeklis Eiropā vai nē. Tātad, ko mēs panāksim? Patērētāji, kuri nopērk pilnīgi likumīgi kādu preci, uh, viņiem šie preci tiks eh, konfiscēta ienākot Eiropā. Un tad šie patērētāji pateiks eh, saviem draugiem, neusticaties e-tirzniecībai, jo jums tas viss tiks atņemts. Mēs eh, šajā komitejā daudz runājam par to, kā, va, kā veicināt e-tirzniecību, un es uzskatu, ka šis priekšlikums tiešām elektroniskajai tirzniecībai nākt par skādi. Tagad pie tādiem nenozīmīgākiem sīkumiem. Divus lielākos un vistrakākos, manuprāt, jau pieminēju. Es piekrītu pancērī kungam, ka runas, ka vārda brīvība ir ļoti svarīga. Patreiz tirzniecības likumos, ja es vēlos izmantot preču zīmi, piemēram, kādā kultūras pasākumā vai vienkārši sava paša labumam, man tas ir iespējams, un tomēr ir ārkārtīgi daudz pārkāpumu un krāpniecības, un preču zīmju e, juristi visu laiku uzsver, ka to nav iespējams darīt, un to nav iespējams darīt. Pirms brīža lasīju, ka Lielbritānijā bija posters Keep Coming Carry On, tas bija poster, tas bija, tā bija afiša no otrā pasaules kāla, un e, šī afiša, kopš tā parādījās publiskajā telpā pirms desmit gadiem, ir kļuvuši ārkārtīgi populāra. Un tagad šī afiša kāds ir e, pieteicis patentu birojā īpašumtiesības uz šo saukli. Un cilvēki, kur vēlētos šo saukli uzdrukāt uz tēkrekliem vai vienalga kur, publiskajā telpā tas vairs nav iespējams, tas ir krimināla pārkāpums. Daudz cilvēku to nezin. Un eh, tāpēc eh, preču zīmju juristi ļoti veiksmīgi izman, izmanto šo situāciju, un daudziem vienkāršiem iedzīvotājiem tas nav saprotams. Es saprotu, pans, es piekrītu pancierī kungam, ka nedaudz vajadzētu tomēr paskaidrot. Preču zīme tiek izmantota tikai un vienīgi konkrētas izmantošanas gadījumā, ja kāda konkrēta zīme vai vai kriptogrāma tiek izmantot konkrēti produktu raksturošanai. Piekrītu referentei, ka preču zīmes direktīva, kurā ir paredzēts dalību valstīm aizliegt eksoficio izmeklēšanu. Vispirmām kārtām, es uzskatu, ka eksofici, eksoficio izmeklēšana, es zinu, ka ir argumentācija gan par, gan pret, bet eh, man personīgi šķiet, ka tas ir veiksmīgs risinājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, īpaši mazajiem, bet eh, es eh, akceptēju arī tos, kur ir pret. Un tomēr es nedomāju, ka dalību valstīm vajadzētu būt tām, kuras ir atbildīgas par tādu vai citādu risinājumu, jo nav jau tā, ka mēs Briselē varam uzspiest visu dalību valstīm. Es uzskatu, ka preču zīmju ieņēmumiem vai soda naudām e, būtu jānonāk Eiropas Savienības budžetā. Lielākā daļa aģentūru strādā ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, bet šī konkrētā aģentūra strādā ar līdzekļu pārpalikumu un to šos līdzekļus vajadzētu iepludināt atpakaļ ES budžetā. Uh, Tā tad soda naudas maksājumi. Mēs vēlamies, protams, samazināt eh, šīs soda naudas, eh, šīs nodevas, lai uzņēmumiem būtu vieglāk strādāt. Protams, iesniedzot kādu pieteikumu, ir jābūt nodevām, bet tomēr uzskatu, ka ja mēs par, par preču zīmes atjaunošanu, piemēram, preču zīme darbojas desmit gados, desmit gados jau ir skaidrs, vai preču zīme ir veiksmīga vai nē. Un, ja tā nav veiksmīga, tad neviens to nevēlas atjaunot. Desmit gadu laikā jau tas būs skaidrs. Un ja preču zīme ir izrādījusies veiksmīgi, tad eh, kāds var atļauties samaksāt pārsimts eiro atkārtotai reģistrēšanai. Bet eh, cilvēki, kuri varbūt neizmanto šo, ja šī nodeva būs pārāk zema, tad cilvēki, kuri varbūt pat neizmanto šo preču zīmi kādam ražojumam, vienkārši to pieregistrēs tāpat, jo pieregistrēšana jau ir tik ļoti lēta. Tāpēc, eh, runājot par nodevām, domāju, ka tās vajadzētu noteikt eh, tādā līmenī, lai tās šai aģentūrai tomēr rastu adekvātu ieņēmumu avotu un uzskat, ka šo naudu tā, kas paliek pāri, vajadzētu iepludināt atpakaļ Eiropas Savienības biznesā. Tie būtu mani komentāri. Paldies! Oh, thank you for some very pertinent points. That... Paldies par šiem uh, ļoti liederīgajiem komentāriem, ko jūs ieteicāt. Un tagad uh, uh Vīles kungs, Bielan kungs. Uh, paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms vēlējos pateikties referentei par to, ka viņa ir sagatavojusi uh, atzinums gan par direktīvu, gan par regulu. Manuprāt, vairākums um, referents iesniegto grozījumu ir atbalstāmi. Es gribu arī atbalstīt šo grozījumu pāntā 421 par ex officio procedūru. Nedomāju, ka viss pāns būtu tādēļ svītrojams. Es domāju, ka tas būtu atstājams dalību valstu ziņā. Un esmu arī eh, iecerējis iesniegt par to grozījumu. Man ir zināmas eh, bāžas tomēr par eh, abu dokumentu tekstiem, piemēram, par 52. un 53. pantu direktīvā par uh, sadarbību starp nacionālajām iestādēm un aģentūru. Es, protams, atbalstu sadarbību starp Eiropas biroju un nacionālajiem birojiem, bet tomēr vēlētos, mm, lai būtu paredzēta lielāka elastība šai sadarbībā dalību valstīm un to iestādēm attiecībā uz sadarbības uh, veidu un arī iesniegšu grozījumus par to. Tālāk gribētu mainīt uh, regulas 123. pantu, it īpaši 3, 4 un 5 apakšpunktu attiecībā uz subsīdijām. Manuprāt, šeit pietrūksta precizitātes par to, cik liela ietekme būs nacionālajiem birojiem un arī par šo subsīdiju apjomu. Varbūt būtu jāparedz minimālais finansējuma apjoms. Tāpat ir zināmas šaubas man par pieteikuma nodavām. Un runājot par deleģētajiem aktiem, es to labāk ierakstītu regulā. Tālāk administrācija plus uh, pārvaldība. Priekšsādāt eh, prie, eh, referente ir atbalstījis grozījumu par valdes sastāvu, bet es gribētu iet tālāk runājot par direktoru iecelšanu. Mēs redzam, ka šo ģenerāldirektoru var atcelt tikai ar valdes lēmumu Un uh, man ir arī zināmas šaubas šeit par Eiropas komisijas lē, lomu šai procesā, un esmu paredzējis iesniegt arī grozījumus. Paldies, saka priekšstādētājs ēnu referentiem, vai vēl kāds vēlas uzstāties. Kreutzmann kungs, man arī kaut kas uh, sakāms, es ceru, ka jūs mani ieklausīsieties. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kā to norādīja Engstrāma kungs, kādas ir sacaucis starp šo priekšlikumu un jūsu priekšlikumu par uh, intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu muitas jomā. It īpaši runājot par definīcijām, par nosakot, kādos gadījumos muitas iestādes var uh, iejaukties, iztenojot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Un eh, salīdzinot ar sākotnējā komisijas priekšlikumu eh, par to, ka muitas iestādes var liekt preču ieviešanu, eh, likumīgu preču ieviešanu Eiropas Savienībā atsaucoties uz šo preču zīmes aizsardzību tas tika svītrots jūsu priekšlikumā šis uh, ierosinājums, bet mums ir jāraugās, lai tas uh, jaunais priekšlikums neiekļautu pretrunīgas uh, normas. Mums ir jādomā par patērētāju, individuālu patērētāju tiesību aizsardzību, un tādēļ viss ir jāsakārto arī šajā priekšlikumā. Mūsu rīcībā ir palikušas pāris minūtes vēl. Es došu vārdu Kenijai kungam. Un gribu teikt, ka jums būs vēl iespēja uzstāties, tad, kad mēs apspriedīsim grozījumus. Bet nu, tagad vārds Kenning kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji gribēju precizēt, ka esmu Tomas Aihenbergs, nevis Kēnikungs, no, pārstāv in, eh, intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļu mūsu ģenerāla direktorātā. Eh, protams, eh, gribu teikt, ka komisija augstu vērtē referents atbalstu komisijas priekšlikumiem. Galvenais mērķis ir eh, stiprināt inovācijas un izaugsmi, pali, atvieglojot piekļuvi preču zīmēm Eiropā. Tāpat uh, ir nepieciešams efektīvāk cīnīties pret, pret viltotām precēm un to uh, tranzītu plūsmu caur Eiropas Savienību. Tāpat mums ir jāiz, jānovērš tāda situācija, ka Eiropa kļūst par pārkraušanas punktu viltotajām precēm to plūsmā uz citām valstīm. Un šeit ir runa gan par zālēm, eh, arī eh, ir sasaucas ar patentu likumdošanu, nevis ar preču zīmu likumdošanu. Un uh, ir jāsaskaņo muitas uh, regulas. Šeit arī ir iespējams uzlabot daudz ko, un tas būtu jāizvērtē. Tāpat mēs augstu vērtējam referentes centienus uzlabot mūsu uh, likumdošanas aktu pakotni. Šobrīd varbūt ir pāragri vēl komentēt institucionālos un finansiālos aspektus, tie, protams, ir ļoti svarīgi, bet eh, ja jūs eh, tam piekrītat, priekšsēdētāji, es vēlos eh, komentēt dažus punktus, par ko runāja atsevišķi deputāti. Pirmkārt, referente vēlas saglabāt piedāvāt iespēju iesniegt uh, preču zīmju pieteikumus caur nacionālajiem birojiem Protams, mēs saprotam, ka ir centieni atvieglot uzņēmumu dzīvi, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka nacionālie biroji reti, kad saņem Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumus. Visi šādi pieteikumi, vairāk nekā 96% 2012. gadā tika iesniegti Eiropas preču zīmju birojam. Un ja mēs paskatāmies uz pamatojumu pašreizējai regulai, tad patiesībā ir runa par uh, tādu normu, kas uh, gan bija pagaidu raksturs, uh, toreiz šis Eiropas preču zīmju birojs nebija pazīstams, tas atradās tālu. Šobrīd situācija ir radikāli mainījusies, un tagad var pieteikums ļoti viegli iesniegt elektroniskā veidā. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto arī iespējas, ko dod procedūru saskaņošana. Tālāk par klasifikāciju arī deputāti runāja. Mēs esam ņēmuši vērā referentes viedokli, ka mums ir jābūt elastīgākiem, pieskaņojot sniegtos pakalpojumus uh, jauniem apstākļiem, bet tai pašā laikā ir jāsaglabāt re, preču zīmju reģistra e, juridiskā paļāvība, un tādēļ ir e, arī jāparādz iespēja veikt saulēcīgas korekcijas preču zīmju turētājiem. Runājot par direktīvu, par preču zīmju direktīvu, arī man ir e, daži komentāri par vienu svarīgu punktu mūsu izpratnē. Uh, proti ierosinājums īstenot savienības vienotu pieju ex officio pārbaudēm. Tas mm, mūsu prāt eh, būtu, no tā būtu jāatsakās. Šī vienotā pieeja Eiropas Savienībā nodrošinātu harmonizētu pieeju, uzlabot situāciju preču zīmju sistēmā kopumā, šī ex officio izmeklēšana ir um, nevis maz liederīga un uh, patiesībā eh, šeit ir saskanāmas pretrunas ar privāto interešu aizsardzību. Un uh, Mums tāpat būtu jāuzsver tas, ka mēs negribam atstāt uh, preču zīmju pieteicējus uh, um, neskaidrā situācijā un uh, šiem izziņošanas uh, dienestiem nevajadzētu tomēr arī kavēt reģistrāciju. Un ir paredzēts arī, ka birojas turpmāk varētu reģistrēt uh, geogrāfiskās izcelsmes norādi, šobrīd to dara komisija. Es domāju, ka šī, ir interes, uh, šī ideja ir interesanta un to varētu izsvērt, bet šobrīd iesniegto um, tiesību aktu priekšlikumu pakot nevajadzētu pārslogot. Uh, un um, jo uh, pretējā gadījumā mums būtu jāiekļauj vēl uh, daudz papildu normas uh, šajā mm, pakotnē. Mūsuprāt, šobrīd būtu jāaprobežojas tikai ar pašreizējo preču zīmju sistēmas reformu Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji. Tas arī viss, ko vēlējos teikt. Paldies, priekšsēdētāji, saka Bastos kungs, diem, kundze, mums diemžēl pietrūkst laika, varbūt eh, jūs vēlaties eh, vienā minūtē kaut ko vēl īpaši pateikt, jo, eh, diemžēl, jā, sanāksmes laiks tuvojas beigām un tūki tomēr ir pacietīgi. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām runāšu ļoti īsi, saka Bastos kundze. Vēlējos pateikties kolēģiem par viņu ieguldījumu šai darbā. Vēlos pateikties komisijas pārstāvim par sniegto skaidrojumu. Eh, rezumējot pāris vārdos, gribu teikt, ka man kā referentei šajos jautājumos rūp tas, ka mūsu komitejai pilsoņiem būtu jādod tāds signāls, ka šīs uh, tiesību aktu pārskatīšanas process ir vērsts uz situācijas uzlabošanu. Mēs mācāmies no gūtās pieredzes. Un uh, ir skaidri jāpasaka, ka Eiropa vairs nav pirātisma un preču viltošanas paradīze. Mums ir jāuzlabo preču zīmju sistēmas darbība, lai pilsoņi to varētu izmantot lētāk un elastīgāk ir e, jautājumi, kas man ir e, īpaši tuvi uzklausot e, kolēģu paustās bažas, bet ir jautājumi, kuros es nebūšu elastīga, piemēram, par tranzītu precēm. Šis jautājums ir ļoti aktuāls. Tāpat tas attiecas arī uz pirkumiem internetā. Uh, Šajos jautājumos mūsu viedokļi varētu būt politiskām grupām, bet tomēr es ceru, ka mums izdosies vienoties un panākt kompromisus un dot pareizo signālu. Paldies, saka priekšsēdētājs, pateicos visiem debašu dalībniekiem, tīpaši Bastos kundzei. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir rītdiena pulksten 12.00 12 grozījums, izskatīsim 14. oktobrī, balsosim 15. novembrī un e, juridisko lietu komiteja balsos 26. novembrī. Šo pēcpusdienu darbu atsāksim pulksten trijos un sēdi vadīs pietikainens kundze un mēs ar jums tiksimies apaļā galda sanāksmē rītdien. Paldies!